drīkstu lūgt klusumu, mēs turpināsim e, sēdi. 199. reglamentu pāns paredz, ka e, piemērot 15. pānta elektroniskā balsojuma ir aizklāti, prezidijas piedāvāja. Uz papīra lapiņām slepeno balsojumu izdarīt bet reglamentā tas nav paredzēts. Un tomēr plenāra sēde var lemt, eh, kā tā vēlas, tādēļ mēs šo piedāvājumu likām uz balsojumu, vairākums atbalstīja, tādēļ tagad ir šāda procedūra, kādā mēs balsosim. Tas arī atbilst reglamentam. 191. pantā ir teikts, kā šī aizklātā balsošana notiek. E, tagad mums ir trešā e, balsošanas kārta, mēs turpināsim balsot, un balsojums būs elektronisks, bet aizklāts. E, tagad lūdzu ielieciet savas balsošanas kartītes balsošanas ierīcēs. Vispirms mums būs pārbaudas balsojums. Ir labi izmēģināt sistēmu pirms īstā balsojuma, jo šī ir e, jaunā parlamenta pirmā sēde. Darīsim šādi. Pieci dziedātāji, par kuriem mēs balsosim sistēmai, tagad būtu jādarbojas. Šie pieci dziedātāji vārdi tiks parādīti, un tad jūs varat ar kursoru nobalsot. Mm, tātad lūdzu izvēlieties kandidātus nospiezdami zilo uh, podziņu uz ekrāna lejā. vai arī izmantojot uh, uh, podziņas labajā pusē, kas ir sataustāms, tad zila gaismiņa iespīdēsies un pirms vārda parādīsies zvaigznīte. Vietu skaits samazinās par vienu, un lai nodrošinātu, ka balsojums ir aizklāts, kursors tiek pārbidīts un zvaigznīte vairs nav redzama. Ja būsiet gatavi, tad mēs tagad varam pārbaudas balsojumu izdarīt. Kā jau teicu, šeit pieci dziedātāji tiek piedāvāti un līdz ar to sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam tagad balsot. Lūk rezultāti. Tad mēs tagad redzam, kur, kurš dziedātājs ir populārākais. Tie visi ir pazīstami vārdi. Tātad sistēma darbojas. Un tagad būs īstais balsojums. Uz ekrāna Jūs redzēsiet trīs kandidātu vārdus. Ar kursoru jūs varat, eh, jūs varat kustināt kursoru, un tagad mēs sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši?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 411 nobalsojuši, nederīgās balsis 61, derīgās 350. Kas tāldo kungs ir ievēlēts? 248 balsis. Krasnodebska kungs saņēmis 85, Bidzoto kundze 17. Sirsnīgi sveicam Kastaldo kungu. Adesso uh, per l'elezione dei questori del kas attiecas uz Eiropas parlamenta kvestoru ievēlēšanu, dārgie kolēģi. Per l'elezione dei questori propongo di fissare il termine per la presentazione delle candidature. Es piedāvāju ka kandidāti ir jāpiesaka līdz šīs dienas vakaram, pulksten 22. Kandidātu vārdi jāpiesaka um, ģenerālsekretāra vietniekam R00101 uh, eh, telpā nākamā sēde būs ceturtdien 4. jūlijā pulksten 9 no 9 līdz 11.30. Darba kārtība ir publicēta. Mm, to var atrast Eiropas parlamenta mājaslapā. Sēde ir pārtraukta. Paldies par sadarbību!